patvērumu aģentūru, bet gan readmisijas aģentūru. Mums ir vajadzētu naudu ieguldīt Eiropas Savienības ārējā robežas apsardzē, lai migrāciju samazinātu līdz nulei. It īpaši tagad, kad skatāmies uz kāru Sīri, Sīrijā, eh, mums ir jānovērš situācija, kad eh, teroristi atkal mēģinās infiltrēties Eiropas Savienībā. Agrāk eh, mēs esam šeit cietuši neveiksmi, kā par ko liecina daudzie terorakti. Beigu beigās mums jāizvirza priekšplānā neapieciešamība aizsargāt mūsu cilvēkus, nevis migrantus. Tā kā sakārtosim savu labu saimniecību. Paldies! Man tagad ir problēma. Manā sarakstā ir iekļauts eh, Heverkungs, bet uz ekrāna es viņu neredzu. Tad viņa laikam nav. Nu tad sāksim ar brīvo mikrofonu. Puģīnska kungs, lūdzu, viņš gan ir šeit. À, ah, to es neievēroju przewodniczący! panie komisarzu! Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Kā jau es teicu, Polijas saimā tika teikts, ka e, bieži vien e, tieši e, izveidojās Eiropā situācija, kad mūs būtībā tikām šantažēti uh, Un tāpēc mēs, mēs tikām pārliecināti, ka mums ir jāpalīdz bēgļiem. Iekšlietu eh, ministri eh, to visu vadīja, un mēs kopā izdiskutējām eh, savas kompetences EASO. Un kā jau es pieminēju, tā tad patiešām šis bija tāds ļoti tumšs periods. Un eh, es domāju, ka ar šo te organizāciju tiek izmesta nodokļu maksātāju nauda. Es esmu pret budžeta izpildes apstiprināšanu, jo tas tā ir skandalos situācija vienkārši. Tā, tagad. Tagad gan brīvais mikrofons ir pieteikušies trīs eh, runātāji. Bārčulī eh, kundze vispirms. Es un te. First of all, We... Vispirms jau es gribēju teikt, ka mums nav Eiropā bēgļu krīzes. Eh, bēgļu krīze ir Jordānijā, Libānā un citās daudzās Āfrikas valstīs. Šeit Eiropā eh, mums ir solidaritātes krīze kas nozīmē, ka ir dalība valstis, eh, eh, kuras negrib uzņemties atbildību. Un es gribu pateikties tām valstīm, kuras uzņēmās eh, atbildību un galveno slodzi uz savu slogu savām plecām, kamēr pārējie vienkārši aizmirst par Eiropas vērdībām un neiesaistās šajās te sistēmā. Mums ir jāstrādā, uh, lai stiprinātu dalībvalstu praktisko sadarbību uh, patvēruma jomā. Un es iekļauju arī apvienoto karalisti šajā te uh, sarakstā. Kā Tereze Mēja bija iekšlietu ministre, tad tika likti pamati Salvīnī politika. Uh, atkal uh, Itālijā sāsināja bēgļu situāciju, uh, eh, kā piemēram arī Sančesa situācija. Eh, priekšsēdētājs pārtrauca, lūdzot atcerēties, ka ir tikai viena minūte. Un tagad šī ir Tanokungs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 Merci. Mat. Paldies, <clears throat> Eliklērs kundze. Paldies priekšē. Mēs esam piedzīvojuši, ka Eiropas politiskā patvēruma eh, birojas ir izdarījis daudz kļūdas datu aizsardzības jomā, ir uh, E, e, darbinieki, uzmākšanās gadījumi bijuši un daudz cits kļūdas, bet vēl svarīgāk ir atgādināt mums, ko, kāds ir SAO uzdevums un kā tā šo uzdevumu nepild. Jāparaugās tikai uz tā slomu Grieķijā, lai to apstiprinātu tūkstošiem ne, nevainīgi cilvēki, kas izmisīgi vēlas vienkārši normāls apsakļos dzīvos ir iespundēti e, uzņemšanas. I, i, centros, eh, kur ir absolūti nepieņem dzīves eh, apstākļi. Viņi ir pamatiesības eh, prasīja politisko patvērumu, bet tā vietā viņiem jādod priekšatlas intervijā ar ESAU, lai redzētu, vai viņi vispār var prasīt politisko patvērumu. Ja nē, tad viņas nosūta apakaļ uz Turciju, un Turcija viņas nosūta pārobežē uz Sīriju, kur e, Turcijas varas iestāde īsteno kārgājienu tas e, ir traivs visu mūsu sirdsapziņai. Un tagad es īpaši priecājos, ka var dot šai debatē vārdu komisāram Ettingera kungam. Priekšsēžu kungs, dāmas un kungi, deputāti, vēlreiz e, vēlas pateikties deputātam Sārvamā kungam, kurš uh, skaidri ir izgaismojis šo problemātiku. Mēs laikam esam vienas prātas, ka migrācija Eiropai tuvākajos gados, gadsimtos ir un paliks e, liels izaicinājums. Tādēļ mums ir vajadzīga e, liela vienota eiropeiska politiskā patvēruma sistēma nākotnē. Zinām, soļi jau tajā virzienā ir spērti, bet e, komisijas un citu kompetentu iestāžu visi priešlikumi vēl netūna īstenot iekšlietu jomā Eiropā ir, Eiropā ir zināms aģentūras, lai tiktu galā ar migrācijas un bēgļu problēmām. Taču tās ir ie, e, izveidotas citā laikā, citā kontekstā. To reforma ir viens no mūsu uzdevumiem. Un arī ESO šeit ir svarīga loma. E, tam jāpārto par patstāvīgu, e, efektīvu, pilnvērtīgu aģentūru EASO ir atslēga nozīme mūsu Eiropas migrācijas politikā. Ja jautājiet, e, kā ar ESO trūkumu novēršanu uz um, revizijas palātas un citu uh, iestāžu konstatēto trūkumu uh, Eh, pamata ir jāvēršas pret direktoru un atbildīgo darbinieku, kas ir atbildīgs par uzmākšanos, otrkārt, tad būs arī tiesas darbi, administratīva, krimināla tiesība vai eh, citi un civiltiesiski, un tad ir treškārt, iespējams arī jāatprasa finanšu līdzekļi, arī Te būs tiesas darbi, un mēs eh, arī labprāt ziņosim eh, augstajam namam par šo tiesā, tiesāšanās gaitu. Tas ir skandāls nu diena, bet demokrātijā par laimi ir kontrols iestādes kā Olafs, kā revīzijas parlāta, kā parlaments, kā komisija. Šeit mēs varam šādas kļūdas un pārkāpumus izgaismot. Šeit arī parādas, ka uh, E, tiesība valsts e, e, darbojas, ja tajā ir caurspīdīgums un atbildība. Paldies, komisāra kungs. Un tagad vārds atkal referentam, lūdzu, Petrī Sarvamā kungam. Paldies, priekšsēžkungs. Kā jau izskanēja, arī no komisāra Ettingera puses, daudz ir uzlabojumu ESAU pārvaldībā jaunās vadības, pateicoties jaunajai vadībai, ir apņēmība īstenot reformas finanšu un cilvēku resursu jomā, tādēļ mēs aicinām jauno ESAU vadību turpināt e, neatlaidīgi strādāt e, arī caurspīdīguma virzienā, lai e, aģentūras pārvaldība būtu labāk strukturēta un efektīvāka. Vienmēr, kad nodokļu maksātāju līdzekļi tiek izšķērdēti, e, nesakojot to pienācīgam tēriņam, Eiropas parlamentam ir uz šīm pārkāpumiem jānorāda, lai tādi nākotnē netiktu pieļauti. Tagad mēs raugamies e, ar cerībām uz sadarbību ar jauno ESAU vadību, lai sekotu, kā veiksies ar ESO 2019. gada vadības rīcības plānu, kas ir ļoti ambicios. Ir jālabo pagātnē pielaist tās kļūdas, bet tomēr mēs arī nevaram uzņemties politisko atbildību apstiprināt 2017. gada aģentūras eh, budžeta izpildi. Ja mēs gribam nopietni attiekties pret šo budžeta izpildes eh, uzdevumu, Eh, kas ir Eiropas parlamentam dota, tad mēs nevaram citādi darīt, eh, pamatojoties uz revizijas palātas ziņojumu un Olaf eh, norādītiem pārkāpumiem. Tieši tādēļ SAO budžeta izpilde 2017. gadam ir jāatsaka mm, šī budžeta izpildes apstiprināšana. Paldies par uzmanību! Paldies, kolēģi! Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts, balsojums notiks, kā zināms, rīt. Nākamais darba kārtības jautājums. Garsies Muņāsas kundzes ziņojums par ES 2017. gada vispārējā budžeta izpildes apstiprinājumu Eiropa padoma un padome ai, un sveicu eh, arī padomes eh, pārstāvi um, Tupurainenes kundzi un informēšu jūs, ka mums ir arī iespēja eh, elektroniski pieteikt zilās kartītes jautājumus, kā arī jautāju uzstāšanos brīvā mikrofona procedūrā, bet jūs varat arī izmantot uh, šo elektronisko kārtīti tātad šādā veidā un varat pieteikties jau arī tagad, e, ja vēlties uzdot zilās kartītes jautājumu vai e, brīvā mikrofona procedūra uzstāties. Un tagad dosim vārdu referentei Garcies Muņosas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies tīpaši Tuprenes kundzei no Somijas prezidentūras par viņas dalību šajās debatēs. Kopš 2009. gada Eiropas parlaments nav varējis apstiprināt eh, budžeta padomu ņemot vērā sadarbības trūkumu, lai parlaments varētu īstenot savu kontrolas eh, uzdevumu Eiropas Savienības eh, norēķinu kontrolē. Par 2017. gadu runājot, kārtējo reizi padomē neatbildēja uz nosūtītajiem jautājumiem un arī nepiedalījās ģenerālsekretāra audiencē eh, institūcijām, kuru organizēja budžeta kontrolas komiteja. Līdz ar to 26. martā parlamenta plenārsēdē tika atlikta uz vēlāko uh, Eh, padomes budžeta izpildi līdz eh, oktobrim, dodot iespēju situāciju labot. Diemžēl padome eh, neko nav darījusi līdz šim laikam, un saskaroties ar šo sadarbības atteikumu, mūsu komiteja nācās noraidīt budžeta apstiprinājumu 2017. gadam. Visas politiskās grupas vienbalsīgi budžeta kontrolas komitejā nobalsoja šādā veidā tādējādi. Tādējādi atbalstot parlamenta nostāju šo gadu garumā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mūsu loma ir apstiprināt to, ka budžets ir tērēts legālā, uh, regulārā veidā, ņemot vērā labus finanšu pārvaldības principus, izpildot tādajādi e, būtisku kompetenci visu Eiropas pilsoņu nodokļu maksātāju interesēs, lai garantētu caurskatāmību un demokrātisku pārskatu atbildību par Eiropas Savienības budžetu. Ziņojumā tiek lūgts padomē rīkoties un norādīta E, parlamenta demokrātiskā loma. Padomē ir jāpiemērojas un jāakceptē e, savu norēķinu demokrātiskā kontrola, kā to paredz e, mūsu institūciju darbības principi. Turklāt padomē vajadzēja būt pirmajai, kas uh, Eh, rāda piemēru šajā ziņā. Ir skaidrs, ka šo gadu garumā ir bijuši dažādi mēģinājumi no abu institūciju puses tuvināt tos stājas, kas diemžēl nav devis nekādu pozitīvu rezultātu līdz šim, bet esmu optimiste un uzticos, ka padomu beidzot būs gatava panākt vienošanos un īsti uzsāks sadarbību visīsākajā laikā. Tāpat es ceru, ka arī Somijas prezidentūra būs ar nozīmīgu lomu, lai šo risinājumu sasniegtu. Un tagad eh, runājot par privāto eh, pa, eh, patronāžu, ko izmanto dažā, vairākas dalībvalstis. Mēs uzskatām, ka E, privātais finansējums prezidentūrai var e, sniegt neadekvātu skatījumu uz Eiropas Savienības norēķiniem un var apdraudēt ne tikai pašas padomas reputāciju, bet arī Eiropas Savienību kopumā. Ir tīpaši kontekstā, kurā institūcijām ir nepieciešams stiprināt un sargāt uzticību, ko tām dāvā mūsu pilsoņi. Un noslēgumā, un šīs uzticības vārdā lai izpildītu pienācīgā veidā to caurs, un caurskatāmā veidā mūsu uzticētos uzdevumus, aicinu padomi apvienot mūsu pūliņus, meklējot risinājumu šajā situācijā visdrīzākajā laikā. Parādīsim mūsu pilsoņiem caurskatāmas finanšu pārvaldības piemēru. Paldies! Muchas gracias. Nun, Frau Tupur. Paldies, un tagad Tupurainens, Gonze, lūdzu. Uh, cienījamie deputāti, vispirms es gribētu teikt uh, par šīs te uh, budžeta specifiku par 2017. gadu un tad runāt par aktuālo situāciju un diskusijām ar parlamentu un padomu. Eh, jūs, protams, zināt, kā bija ar 2017. gadu, ka revizoru palāta eh, pieņēma savu eh, lēmumu, kas atšķīrās no padomas viedokļa. Ši, pēc, pēc tam abas puses vairākus gadus nespēja vienoties par situāciju un 2018. gadā uz, eh, uzsāka tuvināšanos. Tri, eh, eh, padoma uzskata, ka līguma 319. pāns nosaka budžeta izpildes apstiprināšanas pamatprincipus. Eh, par spīti dažādajiem viedokļiem mēs uzskatām, ka tomēr bija iespējams konstatēt labas prakses piemērus, lai atvieglotu mūsu sadarbību. Divu eh, eh, padome parakstīja nodomu protokolu un 2018. gada maijā aizsūtīja parlamentam tekstu atpakaļ. 2018. gada eh, vasarā eh, turpinājās eh, šīs te procesi un pagājušajā vasarā pēc Eiropas parlamentā vēlēšanā padome saņēma no Holmajeras komisijas jaunās priekšsēdētājas vēstuli ar lūgumu pabeigt šo te jautājumu tika rūpīgi izskatīta šī procedūra, ka padomē ir svarīgi e, zināt, vai e, pieeja tiks saglabāta tāda pati kā pagājušajā gadā, vai arī būs kādas izmaiņas, jo te ir runa par e, budžetu. To nevar izmantot kā vienkārši kā politikas ieroci between our two institutions. The draft... Memoranda uzmetumā ir teikts, neskatoties uz atšķirībām e, budžeta izpildes e, apstiprināšanā, e, ir jābūt vienotai pieejai. Par to bijām vienojušies pagājuši gadu, un es ceru, ka tas jau vēl ir spēkā, bet tas arī ir konkrēti jāizteņo šī apņemšanās. Uh, Es nevaru paredzēt, kā padomu reaģēs Holmēras, uz Holmēras kundzes vēstuli. Eh, padome eh, pat labāk vēl eh, risinās sarunas par to, bet vēlos jums apstiprināt, ka prezidentūra dara visu, kas ir savos viņas spēkos, lai rastu risinājumu, kas būtu pieņemams abām institūcijām. Paldies par uzmanību! Un tagad lūdzu tautas partijas grupas vārdā aicinu Angeliko Vincegas kundze, lūdzu. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, Tuperēnenes kundze, cienījamie kolēģi. Pirmkārt, vēlos pateikties mūsu referentēm un jūsu skundzei par darbu. Aizsargāt Eiropas dzīves veidu, tas nozīmē arī to, ka ir nepieciešams Eiropas institūcijām atvēlēt pietiekamu finansējumu. Uh, Un šis, šim finansējumam jābūt skaidri saprotamam mūsu uh, iedzīvotājiem, bet mēs uh, varējām redzēt, ka daudzi uh, nevarēja piekrist budžeta izpildei, jo runa bija par miljoniem uh, eiro, kas līdz galam nebija pareizi izlietot, jo mēs nebijām saņēmuši rakstiskas atbildes, un arī šajā uh, Arī šajā gadījumā, kad mēs runājam par budžeta izpildi, mēs neesam saņēmuši joprojām atbildes uz mūsu interesējošiem jautājumiem. Es tiešām ceru, ka mēs kopā ar kolēģiem varēsim panākt risinājumu. Paldies Holmairas kundzei, mūsu priekšsēdētājai, par to, ka viņa ir iz, uh, uh, uzsākusi sarunas ar padome. Vēlos, lai nākotnē Eiropas Savienībā būtu lielākā caurskatāmība, un tas saistīts ar to, ka mums ir jābūt mūsu institūcijām, jābūt caurskatāmām, lai visiem būtu skaidrs, kādā veidā notiek finanšu izlietojums. Lielas paldies! Un tagad aicinu Lāru Voltersu. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Esmu gandarīta par šo ziņojumu, ne cevišķi par kritisko attieksmi par padomes ar uh, rotējošo prezidentūru. Uh, Nu, vienkārši, lai paska, paskaidrotu, Rumānija sponsorēja Coca-Cola tajā laikā, kad notika sarunās pār uh, pārtikas preču marķēšanu Somijā. Tad, kad uh, tika pārskatīti jautājumi par emisijām, arī privātie uzņēmumi saistīta ar automobīļu ražošanu finansēto. Horvātija ir līdzīgs stāsts sponsorēšana no liela uzņēmuma puses, manuprāt, diskreditē Eiropas Savienību. Mēs šeit runājam ne tikai par interešu konfliktu vai par caurskatāmības trūkumu, bet arī par to, ka mēs zaudējam uzticību. Pēdējās Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanās vairāk jauniešu nekā jebkad, jebkad līdz šim bija uh, uh, atdevuši savu balsi. Un, ja mēs pieļausim šāda veida sponsorēšanu, tad mēs varam šo uzticēšanos zaudēt. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut to, lai Eiropas Savienība kļūtu par tādu pasākumu dažiem, respektīvi dažiem atsevišķiem korporatīviem sponsoriem. Nē, mums ir jābūt sabiedrības interesēm pašā priekšgalā. Pirms diviem gadiem es stāvēju šeit un lūdzu, lai padome atbild uz tieši šo jautājumu, ko es uzdodu arī tagad. Ko jūs plānojat darīt? saistībā ar privātiem sponsoriem. Un Somijas prezidentūra uh, teica, lai ar to tiek galā pašas dalību valstis, bet, nu, ja vien es pareizi atceros, Somija ir dalību valsts un uh, padome darbojas dalību valstis, un līdz ar to uzdošu jautājumu vēlreiz padomai, vai jūs būsiet tie, kas veicinās uh, iedzīvotāju uzticēšanos, un vai jūs būsiet tie, kas uh, atgriezīsiet uzticēšanos Eiropas Savienībā, tiekot galā ar šo privāto uh, sponsorēšanu. Tagad lūdzu Nikola Pekša kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, es uzskatu, ka šī procedūra, kas ir saistīta ar budžeta izpildi, Tas ir jautājums, par ko esam runājuši jau ļoti plaši un ilgi. Mēs nevaram pieļaut situāciju, ka padomu darbojas kā līdz šim. Manuprāt, šis jautājums skaidri parāda tādu dziļāku neizpratnes trūkumu starp padomu un parlamentu. Uh, Parlaments ir institūcija, kas aizsargā mūsu iedzīvotāju intereses, un, protams, parlaments līdz ar to ir ļoti interesēts tajā, lai viss darbotos raiti, un tas attiecas arī uz finanšu kontroli. Atceramies, ka nauda, par ko mēs runājam, nāk no mūsu iedzīvotājiem, no nodokļu maksātājiem. Mēs pārvaldam šo naudu, un mūsu mērķis ir, lai budžeta izpildi notiktu efektīvi un caurskatāmi. Mēs neesam agresīvi noskaņoti, nē, mēs vienkārši esam ieinteresēti, lai Eiropas institūcijas tiktu pārvaldītas pārskatāmā veidā. Mēs esam atbildīgi mūsu vēlētāju priekšā, un mums ir pienākums negraut viņu uzticēšanos. Šoreiz mēs nevaram piekrist uh, budžeta izpildēji no padomas puses. Tagad lūdzu Johin Kos. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Cienījamie deputāti par padomi. Es kā jauns deputāts es biju ļoti pārsteigts, kad es pirmoreiz dzirdēju par to lietu. Tas, ka padomi jau septiņus gadus neseņēma budžeta izpildes apstiprinājumu, un tāpēc arī tagad jautājums, kā vispār tas ir iespējams. Un arī šogad izskatās ir pilnīgi tas pats, līdz ar to 2000, par 2017. gadu mēs nevaram uh, uh, apstiprināt budžeta izpildi, jo vienkārši nav pietiekams caurskatāmības. Nu, tad jautājums ir šķiet, ka parlamentā nav nekādas teikšanas pār to naudu, ko mēs esam saņēmuši. Tas ir pusmiljārds eiro, un mēs šķiet, ka nemākam to nokontrolēt. Manuprāt, tas ir vienkārši šāda veida jautājums, un būtu nepieciešams to visu pārbaudīt, jo ja tas tā turpināsies, un ja. Uh, atkal nebūs iespēja pārbaudīt, kas tad ir noticis ar šo naudu, respektīvi arī apstiprināt budžeta izpildi, tad ir jautājums, kāpēc vispār parlaments eksistē, vai šāds parlaments ir vajadzīgs, un ja parlaments nevar uh, panākt to, lai uh, Eiropas Savienības institūcijai tiktu apstiprināta budžeta izpilde. Labdien, kolēģi! Varu teikt tā, ka, ka tomēr ir pārasti, ka mēs pieturamies pie idejas, ka Eiropas parlaments ir Eiropas demokrātijas nodrošinātājs. Mēs to parasti neapšaubām. Tagad lūdzu Černiecka kungs. Jā, paldies, ieslēgšu mikrofonu. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti. Šī procedūra atsevišķām institūcijām ir mūsu praktika, kas tika izveidota, lai varētu nodrošināt caurskatāmību un lai šīs institūcijas atskaitītos mūsu iedzīvotājiem un lai mēs varētu cīnīties pret finanšu līdzekļu izsaimniekošanu. Un visas institūcijas saņem budžeta izpildes apstiprināšanu, bet ne padome. Vēlreiz uzsveršu, ne padome, Un ņemot vērā tos dokumentus, kas mums šobrīd ir, un ir uzdoti daudzi jautājumi, un ir nepieciešams uh, uzdot šos jautājumus. Ja mums trūkst informācijas, kā mēs varam apstiprināt budžeta izpildi, mēs uzdodam rakstiskus jautājumus padomēji un neko nesaņemam pretī. 2017. gadā novembrī jau tikai izsūtītas vēstules padome ir ignorējusi parlamenta lomu līdz šim. Jā, paldies, tagad lūdzu Heiverkungs. Eiropas Savienība ir viena lieta, tā ir naudas izšķiešanā, un te mēs atkal redzam to pašu 2017. gadā tūkstošiem eiro tika izlietoti, lai varētu atpūsties, un 20 tūkstoši, lai varētu uh, šautuvē darboties, un vēl daudzi citi tūkstoši dažāda veida pasākumiem, lai uh, padomes uh, darbinieki varētu uh, Uh, papriecāties un paēst par uh, mūsu nodokļu maksātāju naudu, vai Lielbritānijas uh, valdībā un Lielbritānijas iedzīvotāji gribētu vēl 30 miljārdus iesūtīt um, Eiropas Savienībā vai arī pārņemt kontroli atpakaļ savās rokās. Es teiktu, ka mums pietiek un paši mēs kontrolēsim savus, savas finanses un tiešām izstāsimies no Eiropas Savienības. Paldies! Un Zdehovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzskatu, ka tieši tāpat kā Lielbritānijas iedzīvotāji pārņems kontroli pār savu naudu, tad viņi mums varēs parādīt, kā viņi tiks galā ar to ar ekonomisko pārvaldīšanu. Un pēc tam es ar lielāko prieku aizbraukšu Lielbritāniju, lai paskatītos, kā viņiem tur iet. Taču tagad vēlos teikt, ka ir svarīgi panākt vienošanos starp politiskai, politiskajām partijām. Mūsu kolēģi no ID partijas teikuši, ka pagaidām konsens nav pa panākts pēdējo septiņu gadu laikā. Nākamgad es būšu referents attiecībā uz padomas budžeta izpildes apstiprināšanu. Uh, Un es esmu uzņēmies šo lomu, jo, manuprāt, ir nepieciešams lielāks dialogs un man ir nepieciešama palīdzība no Klausa Vellera. Mums ir nepieciešama plašāka caurskatāmība un atvērtība. Un ir jābūt iespējai izrunāt, kāpēc Eiropas parlamentam, kas pārvalda Eiropas naudu un ir loģiski, ka Eiropas parlaments līdz ar to uzdot visus šos jautājumus. Nu, tieši tā, kā Lielbritānijas kolēģi ir uzdevuši jautājumus Eiropas Savienības padomei. Es tiešām ceru, ka pilnīgi visi klātesoši vēlas panākt lielāku caurskatāmību, un šis ir kompromiss, pie kura mums ir jāpieturās. Un Eiropas Savienības pilsoņiem ir jāparāda, ka mēs esam tie, kas vēlas panākt lielu caurskatāmību, liel, cienījamie kolēģi. Un tagad mums ir brīvais mikrofons, Viens deputāts ir pieteicies runāt, bet es vēlos vienu principiālu lietu pateikt. Ir ļoti maz deputātu šobrīd klāt, un tāpēc vēl ir iespēja. Un atceramies, ka mēs esam mūsu iedzīvotāju pārstāvji un varu teikt arī, ka tie karodziņi, kas ir salikti, viņi jau neaizstāj cilvēkos. Mēs esam tie, kas pārstāv iedzīvotājus, un tāpēc arī lūdzu padomājiet par šādu aizstājēju karodziņu, ko mēs redzam. Ir svarīgi, lai cilvēki piedalītos diskusijā, lai eh, nevis vienkārši salikt karodziņu, kas īstenībā ir pret reglamentu. Un tagad mums ir brīvais mikrofons, un es aicinu Džiodaras kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Tas ir ekstrem de grave. Es uzskatu, ka tas, ko mēs visu, visu, ko mēs dzirdam, tas ir pareizi, un es redzu šeit demokrātisko pieeju attiecībā uz Eiropas fondu kontroli. Tomēr savskatamība būtu diskutējama, un eh, ir pilnīgi neticami ka šeit no parlamenta, parlaments ir vēlēts, ir kaut kādi momenti, kas ir slēpti, ko mm, pilsoņi nezina. Un eh, neatkarīgai institūcijai ir jābūt um, spējīgai visu redzēt, visu saprast, lai apstiprinātu izpildi. Arī noteikumiem ir jābūt zināmiem, saprotamiem mūsu pilsoņiem. Eh, parlaments ir demokrātiski vēlēts orgāns, un tam ir attiecīgi jāpilda savas eh, funkcijas, ir jāatrod tāda mm, procedūra, ar kur mēs varētu atbildēt uz visu pilsoņu jautājumiem. Vēl Patana kungs ir pieteicies, tad es aicinu viņu lūdzu. Paldies, priekšsēdētē. Česovska kungs runāja par apvienoto karalisti, viņš pieminēja šos jautājumus, tāpēc es vēlos dažas lietas izteikt. Un šie jautājumi nav saistīti ar demokrātiju kā tādu, bet par eh, demokrātijas atbildību. Un, manuprāt, caurskatāmība ir viens no būtiskākajām sastāvdaļām, ja mēs vēlamies saglabāt uzticēšanos no mūsu vēlētāju puses. Uh, Un mēs dzirdējam, ka atkal un atkal tiek runāts par caurskatāmību. Nē, esmu nemaz pārsteigts. Mēs runājam par 600, uh, par, par 562 miljoniem eiro, par ko Eiropas parlamentam nav iesniegts nekāds atskaites. Padomē būtu nepieciešams padomāt par šiem cipariem un par šo rezultātu. Manuprāt, būtu nepieciešams, lai būtu ārējais revizors, jo iekšē revīzija nedarbojas. Vēl viens aspekts ir tas, ka pārstāvjiem būtu nepieciešams ierasties un runāt. Es nevaru iedomāties, ja runa ir par privātu uzņēmumu un uh, kāds neierodās. Un tāpēc arī vēl viena svarīga lieta, par ko es vēlos runāt, ir šis privātas sponsorēšanas, uh, par kurām arī ir jāatskaitās. Paldies! Padomēji, tagad ir iespēja atbildēt. Tu, Perenens, kundzes, jūs aicinu. Lūdzu! Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Es atzinīgi novērtēju mūsu viedokļu apmaiņu šodien. Es vēlētos uzsvērt, ka revizijas palātas priekšsēdētājs pats ir paziņojis jūsu budžeta kontrolas komitejā, ka padome tiek pārbaudīta tāpat kā jebkura cita iestāde. Turklāt padome sniedz Eiropas parlamentam visu finanšu dokumentāciju, kas minēta līguma pantā par budžeta izpildes apstiprināšanu. Jau vairākus gadus parlamentam ir pieeja padomes atbildīgās iestādes dokumentiem ar deleģēšanu un visai informācijai par to, kā padome eh, tērē savus resursus un kā organizē savu darbu. Godātie deputāti, es vēlos atgādināt, ka Somijas prezidentūra ir gatava meklēt risinājumu, kas būtu abām pusēm pieņemam. Mums ir jāatrod kaut kas, kas darbojas un darbojas visu labā kāds no maniem priekštečiem šajā amatā sacīja, ka Eiropas Savienība var iegūt pilsoņu uzticēšanos tikai kopā, nevis vienam pret otru cīnoties. Un pavisam īsi par korporatīvo sponsorēšanu vēlos atgādināt, ka šis jautājums ir Eiropas Savienības dalību valstu kompetencē. Bet padomu, protams, ir politiski atbildīga Eiropas Savienības iedzīvotāju priekšā. Valdības demokrātiski kontrolē nacionālai parlamenti un nevis Eiropas parlaments. Paldies par šo viedokļu apmaiņu priekšsēdētāji. Paldies! Vārds vēl referentei Garcija Munjos kundze. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos izteikt pateicību budžeta kontrolas komitejas locekļiem par eh, viņu līdzdalību un grozījumu iesniegšanu. Tāpat arī paldies visiem, kuri izteicās šodien debatēs šeit, paužot atbalstu šim ziņojumam. Vēlos uzsvērt to, ka ir nepieciešams rast risinājumu šai problēmai. Šeit ir runa par Eiropas eh, iestāžu reputāciju Un mēs pieviļam iedzīvotājus, kuri vēlas caurskatāmību, atskaita atbildību. Mēs nevēlamies dzirdēt tādas uh, attaisnojumus, kā Hīverkungs, piemēram, minēja. Mums ir jāatrod risinājumi, kas apmierina abas puses, un ceru, ka mēs varēsim drīz sākt sarunas, lai varētu vienoties par šo jautājumu un izvairīties vai drīzāk eh, izbeigt šo problēmu, kas ilgs jau vairākus gadus. Turklāt jāatceras, ka tas ir arī kaitējums mūsu reputācijai, un mēs riskējam ar to, ka Eiropas iedzīvotājs zaudē uzticēšanos Eiropas Savienībai. Neskatoties uz to, ka tas ir eh, dalībvalsts kompetencē. Paldies! Ar to noslēdzam debats, balsošanu paredzēt rītdien. Nākamais darbkārtības punkts padomes un komisijas paziņojumi par virzības panākšanu attiecībā uz horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvu. Vispirms vārdu eh, dosim eh, komisijas un padomas pārstāvjiem. Un saskaņā ar mūsu kārtību. Vispirms eh, vārds padomēja Tupurainens kundze lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Man ir prieks piedalīties šajās debatēs par šo svarīgo jautājumu attiecībā uz horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvu. Mēs visi esam vienisprāts, ka diskriminācijas novēršana un vienlīdzīga izturēšanās pret visiem ir ļoti svarīga. Tomēr Dalību valstis izvēlas dažādus un atšķirīgus veidus, kā cīnīties pret diskrimināciju. Šīs direktīva ir svarīga arī tādēļ, ka tā aizpildīs pašreizējos caurumus ES likumdošanā attiecībā uz pasākumu īstenošanu eh, diskriminācijas novēršanu Eiropā. Priekšlikums aptver četrus iemeslus diskriminācijai - reliģija, ticība, invaliditāte, vecums un seksuālā orientācija. Mērķis ir iet tālāk, kā tikai nodarbinātība, arī uz citām jomām attiecināt to, tā skaitā piekļuvu precēm pakalpojumiem. Pēc priekšlikuma iesniegšanas 2008. gadā parlaments ātri vienojās par normatīvo rezolūciju, kas caur konsultāciju procesu nonāca likumdošanas procesā. Padomas pusē 11 gadu laikā kopš e, priekšlikuma publicēšanas katra prezidentūra ir šo jautājumu iekļāvuši savā darba kārtībā. Bet, lai e, pieņemtu šo priekšlikumu, e, tiesiskajam pamatam ir nepieciešama vienprātība, kas joprojām nav panākta. It īpaši sarežģīti ir īstenojums ņemot vērā kādu juridisko nenoteiktību un finanšu sekus radīt šis priekšlikums. Līdz ar to joprojām panākt vienošanos padomē šķiet eh, neiespējami situācijas tālāko attīstību apliecina progresa ziņojumu un uzskatām, ka turpināt šī tekstā apsti, e, izskatīšanu e, nebūs e, jēgpilni. Tāpēc mēs izlēmām, kā prezidentūra, sākt plašāku viedokļu apmaiņu dažādos līmenos, līmeņos par diskriminācijas novēršanu, kur kulminācija būs EPSCO sanāksmē pēc divām dienām. Mēs sagaidām auglīgas un produktīvas debatas, kas cerams dos rezultātu, kuru varēs izmantot eh, nākamais komisijas sastāvs. Debašu mērķis ir divējāds. Pirmkārt, mēs apzināsim pašreizējo situāciju un izaicinājumus diskriminācijas novēršanas eh, jomā, un otrkārt, meklēsim iespējas tālākai virzībai šajā jautājumā. Citiem vārdiem sakot, mēs vēlamies noteikt, kādi pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu efektīvu vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu, lai varētu virzīt uz priekšu Eiropas Savienības cīņu pret diskrimināciju arī citās jomās, ne tikai nodarbinātībā. Mēs ceram, ka debašu rezultātā mēs labāk sapratīsim dalību valsts skatījumu uz to, kā nākotnē izskatās diskriminācijas novēršana Eiropas Savienībā. Un cerams, tā būs arī kā motivācija dalību valstīm vēlreiz paskatīties uz šo priekšlikumu no jaunas perspektīvas. Mēs esam noskaņoti optimistiski un ambiciozi, bet kā prezidentūra mēs tāpat laikā vēlamies arī respektēt atšķirīgus nacionālos skatījumus un ņemt vērā visu dalību valstu viedoklī par šo svarīgo priekšlikumu. Uzskatām, ka šīs politiskās debatas, kas ir ieplānotas, ir ļoti saulaicīgas un svarīgas, un tā rezultāts varētu būt eh, kā ieguldījums tālākajai darbībai šajā jautājumā. Vienlīdzīga attieksme ir kā pamatprincips iestrādāts eh, līgumos, eh, pamatiesību hartā un vairākās konvencijās, ko es ir ratificējusi. Uh, Katram, tiesībām, katram cilvēkam ir tiesības, ka, ka pret viņu e, nenotiek diskriminācija. Un ja visiem ir iespēja pilnvērtīgāk iesaistīties sabiedrībā, no tā iegūst tikai visa sabiedrība. Skaidrs, ka darbs šajā jautājumā nav pabeigts, mums vēl ļoti daudz darāmā. Es nedomāju, ka to varētu apstrīdēt kāds padomē. Drīzāk jautājums par to, ko dali, darīt tālāk. Esmu pārliecināta, ka debatas eh, starp EPSCO ministriem būs ļoti ražīga, eh, kā viedokļa apmaiņa. Mēs esam apņēmušies cīnīties pret diskrimināciju, nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi, tāpēc mēs ļoti ieinteresēti iepazināmies ar parlamentu skatījumu šajā jautājumā, tā skaitā par jūsu rezolūcijām par fundamentālām tiesībām, minoritāšu aizsardzību un nesen arī eh, attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu vienlīdzību. Ar nepacietību gaidu iespēju uzklausīt jūsu viedokli šajā svarīgajā jautājumā. Paldies! Paldies! Tālāk komisijas vārdā dodu vārdu Jurovs kundzei. Priekšsredē kungs, godātie deputāti, diskriminācijai nav vieta mūsu savienībā. Neatkarīgi no tā, vai, tas, vai tā notiek nodarbinātības jomā vai citur. Un neatkarīgi no tā, vai tā balstās uz e, izcelsmi, dzimumu, e, invaliditāti, vecumu vai seksuālu orientāciju. Tieši tādēļ horizontālās diskriminācijas novēršanas direktīvas pieņemšana ir tik svarīga. Tā nodrošinās, ka vienlīdzībai princips, kas attiecas uz visiem un visos dzīves aspektos. Nu jau daudzus gadus Eiropas parlaments pauž atbalstu šim priekšlikumam, un es vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos parlamentam par jūsu apņēmību un ilgstošo sadarbību. Mūsu rīcībā ir daži jauni skaitļi no Eirobarometra aptaujām par diskrimināciju, kas tiks publicēti 24. oktobrī. Mēs es, konstatējam ļoti nelielu progresu attiecībā uz attieksmi saistībā ar diskrimināciju, salīdzinot ar 2015. gada skaitļiem. Saskaņā ar esošajiem skaitļiem 53% eiropiešu saka, ka viņu valstī diskriminācija ir plaši izplatīta, pamatojoties uz seksuālu orientāciju. Romu izcelsmes cilvēkiem šis skaitlis ir vēl lielāks. Runa ir par 61% eiropiešu, kuri saka, ka viņu valstī pastāv diskriminācija attiecībā uz romiem. Tie, kuri identificē sevi kā geji, lesbieši, lesbietes un tra transdzimumu personas, 58% atbildēja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir izjutuši diskrimināciju pret sevi. Tā kā diskriminācija ir plaši izplatīta. Tas ir kaitīgi ne tikai, ko, tas nodara kaitējumu ne tikai konkrētajām personām, bet tas dārgi izmaksā arī mūsu sabiedrībai. 2018. gada ziņojums parāda, ka Trūkumi likumdošanā šajā jomā rada zaudējumus IKP un eh, nodokļu ieņēmumos. Individuālā ietekme rases un etnicitātes jautājumā nozīmē eh, nesaņemtus ieņēmumus līdz pat 8 eh, miljardiem. Un tas ievērojami pasliktina ekonomisko situāciju. Komisija jau kopš 2008. gada cenšas panākt savu priekšlikumu ap, apstiprināšanu attiecībā uz horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvu. Mēs no šī darba neatteiksimies. Mēs eh, strādājam ļoti smagi, lai pārvarētu eh, strupceļu padomē un turpināsim darbu pie atlikušo tehnisko problēmu novēršanas. Sociālo lietu eh, padomē ceturtdien notiks politiskās debats par šo jautājumu, un kā jau mēs dzirdējām no prezidentūras, Šajā dosijē ir nepieciešama vienprātība, bet mēs nedrīkstam atteikties eh, no darba turpināšanas. Mums ir jādara vairāk. Mums ir jāatrisina problēmas saistībā ar tiesību aktu īstenošanu un izmaksām. Tāpat arī ANO konvencijas par tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti ratificēšanu un Eiropas eh, piekļuves eh, akta pieņemšanu. Vēlamies organizēt debatas pār eh, diskriminācijas ehm, nepieļaušanu. Es piedalīšos arī debatēs ceturtdien padomē, un eh, rezultāti no šīs diskusijas būs ļoti svarīgi, ka, lai palīdzētu mums pārvarēt strupceļu. Mum, mums ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāmudina padome virzīties uz priekšu šajā dosjē, lai varētu panākt vienāšanos. Paldies! Paldies! Tālāk Volšs kundze. Sure. Be... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu teikt, ka es biju ļoti priecīgi dzirdēt, ka uh, gan uh, komisārs kundze, Lālī kundze, gan arī Somijas prezidentūras pārstāvji pēdējo dažu nedēļu laikā ir ķeršies nopietni pie šī faila uzlabošanas. Ir ļoti svarīgi gan prezidentūrai, gan komisijai nekavējoties saprast, ka šī direktīva jāvirzi uz priekšu bez kavēšanās. Ir uh, jāizstrādā uh, vadlīnijas ne tikai, lai pabeigtu šo te dokumentu, bet arī, lai sakārtot šo jautājumu, sakārtojot vēl nesakārtotās lietas. Uh, Šie trūkumi eh, atstāja ļoti daudz pilsoņus bez aizsardzības. Eh, tie ir cilvēki, kas ir atšķirīgi un tiek diskriminēti, un kur pamats diskriminācija ir reliģija, invaliditāte, vecums vai seksuālā orientācija eh, pēdējo gadu laikā ir bijis progress dalībvalstīs, ir arī likumi, kas novērš diskrimināciju. Tas ir dalībvalstīs, bet Eiropas Savienības likuma atpaliek. Es, es domāju, ka visi runātāji, kas uzstājās līdz šim, mani atbalstīs. Uh, mēs nevaram atpalikt cilvēktiesība aizsardzības jomā. Ja mēs gribam kaut ko panākt, mums ir jāstrādā pie direktīvas, ir pamatu pamats, vienlīdzīga attī, attieksme, <clears throat> tas ir arī starptautiskās tiesību normās un uh, šo momentu mēs arī pieprasam no mūsu partneriem noslēdzot starptautiskos līgumus. Un mm, mums ir jāsarās saskaņā starptautisko tiesību normu un organizāciju prasībām. Ja mums kaut kas nav sakārtots, mums šis jautājums ir nekavējoties jāatrisina. Cilvēktiesības ir pamatu pamats, un tāpēc jāķerās pie darba bez kavēšanās. Liels paldies! Paldies tālāk Silvija Gijoms kundze lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! 2009. gadā, tātad pirms eh, desmitā gadā, mēs eh, sākām parlamentā runāt par mm, šo direktīvu, lai novērstu mm, mūsu trūkumus mm, un atšķirīgu attieksmi, jo īpaši seksuālās orientācijas jomā. Tad eh, šajos desmit gados priekš taču strādājuši pie šī teksta, centās atrast arī risinājumus, tāds risinājums, kas būtu pieņemam arī padomē, kur varētu šo dokumentus bez kavēšanās apstiprināt. Bet dalībvalstu pārstāvi nebija spējīgi vienoties, un daudzi slēpjas aiz līdzfinansējuma argumentācijas. Uh, bet vai šobrīd diskriminācijas laukā apstākļi ir uzlabojušies, vai uzbrukumi minoritātēm atsevišķām grupām attieksme pret šiem atšķirīgajiem ir uzlabojusies, vai invalidiem ir labāka attieksme tagad, vai ir labāk iespējams nodrošināt pieejamību transporta līdzekļiem, darbvietām un tā tālāk. Uh, Um, tad visi šie jautājumi, kas nav līdz galam sakārtoti, tie mazina Eiropas Savienības reputāciju, mums ir konkrēta problēma un arī nopietns demokrātijas apdraudējums. Uh, Eiropas eh, Savienība ir lielisks eh, darba lauks, kur mēs varam sakārtot šos jautājumus, eh, lai mēs novērstu diskriminācijas formas. Un tāpēc mēs ceram, ka jaunā komisija arī Somijas prezidentūra iejauksies bez kavēšanās šī jautājuma sakārtošanā. Paldies! Tālāk pagad Curtuntuja kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šī direktīva tiek skatīta padomē jau vairāk kā desmit gadus, un mēs gribētu atbalstīt komisāru Jūrovs kundzi. Diskriminācijas aizliegums ir pamatiesību elements. Uh, Par to ir runa arī starptautiskajos nolīgumos, un arī otrajā pantā Eiropas Savienības dibināšanas līgumā ir rakstīts par diskriminācijas novēršanu. Mums ir konkrēti nosaukumi dažādām diskriminācijām, dažādiem diskriminācijas pamatiem, bet ir arī tādi pamati, kas līdz galam nav zināmi. Un mm, mums ir informācija par fanātiskām grupām, par naidu runu. Uh, Mēs zinām gadījumus, ka, kad, piemēram, Katalonijā tiek pārkāpt izteiksmes brīvība kā pamatnorma. Cilvēki tiek diskriminēti manā reģionā. Un, piemēram, ir bērni ģimenēs, kuriem liekt iespēju studēt savā, savā mm, dzimtajā valodā un arī Ir cilvēki, kas nemaz nezina savu ģimenes alfabētu, ja tā var teikt. Uh, Nezinu, kā izskatās uh, nacionālais karoks. Uh, šeit mēs redzam, kā te jau diskriminācijas pamatu rodas ideoloģiskā fobija. Un mūsdienās mēs nedrīkstam atbalstīt šādu fundamentālismu vai fanātisku attieksmi. Tas nav pieņemams nevienā Eiropas vietā vai reģionā, tāpēc mēs atbalstam šo horizontālo direktīvu. Uh, un gaidām tās pieņemšanu. Tālāk Maģet kungs, draugi, salam aleikum. Ir laiki un brīži, kad mm, politiķiem ir jāpieņem lēmums, kas ir sāpīgs. Deputāti un valdība pārstāvi Š, š, mēs runājam par horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvu. Šeit nav jautājums atrisināts. Mūsu sabiedrība ir apsteigusi mūsu, nesaprota, kādas iebildumus mēs ceļam, kāpēc darbs nav pabeigts. Mums nav nekāda attaisnojuša iemesla, mēs vienkārši nevaram pieņemt, ka mūsu cilvēki tiek, tiek uh, diskriminēti. Sabiedrībā ir nepieciešams, lai aizsardzības normas būtu ierakstīts likumdošanā no Lampedūzas līdz Ziemeļiem, no Portugāles līdz Melnējūra. Visur, visur, visās vietās jānodrošina vienlīdzīga attieksme. Mēs esam gaidījuši jau 11 gadus, kad padome šo jautājumu, šo direktīvu pieņems. 11 gadi, bet nekas nenotiek. Un Mēs nevaram reducēt atsevišķu grupas uz otrās kategorijas pilsoņiem, otrās klases cilvēkiem. Padome ir jāaktivizē 48. man 7. punktā šo pārejas klauzulu. Te jāmaina ir vienbalsīguma princips uz kvalificētā vairākuma principu, tad šo dokumentu varēs pieņemt. Šeit kompromisiem nav vietas. Mums ir jāveido vienlīdzīgas attieksmes Eiropas Savienība, kur pilnībā tiek respektētas cilvēku tiesības. Paldies tālāk, Nikolas Fests. Paldies, priekšsēdētāji! Saskaņā ar Eirobarometru 2015. gadu 25% cilvēku teikuši, ka div, pēdējā 12, laik, 12 mēnešu laikā jutušies diskriminēti. Daudzi no tiem cilvēkiem ir uh, tikuši diskriminēti vecuma dēļ, tāpēc, ka viņi pārāk jauni vai pārāk veci. Ir eh, daži cilvēki, kas saka, ka viņi tiek diskriminēti, tāpēc, ka viņi ir jaunāki par 30. Tas man bija pārsteigums. 5% teikuši, ka viņi ir diskriminēti seksuālas orientācijas dēļ un 1% transseksualitātes dēļ. Un skatāmies uz to statistiku, man rodas eh, šaubas. Seksuālā diskriminācija 2015. gadā vairs nebija tik svarīgs jautājums Eiropā. Un varam teikt, ka tas ir tiešām milzīgs sasniegums. Uh, Tad vēl paliek trīs uh, būtiski aspekti, kas saistīti ar diskrimināciju, tā ir reliģija, uh, sociālais status un uh, vecums. Ja mēs pie, mēs ņemsim vērā visus uh, nosacījumus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienību, tad mums daudz diskriminācijas veidi vairs nebūs pazīstami, bet, manuprāt, uh, etnisko un reliģisko diskrimināciju mēs paši veicinām ar migrācijas politiku. Pie mums brauc cilvēki no, no Turcijas, no citām valstīm, un Mums ir jāatcerās, ka atvērta sabiedrība ir diskriminācijas sabiedrība, un lai arī cik tūkstošiem likumu mēs šeit pieņemtu no ikdienas, mēs nevarēsim šo diskrimināciju skaust. Paldies! Paldies tālāk, Bjorkas kundze, paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Mēs dzīvojam Eiropā, kurā nacionalisti un ekstrēmisti ir aktīvi un daudzi savu naidu pauž ļoti plaši. Šajā situācijā dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijām ir nepieciešams darīt visu, kas vien ir mūsu spēkos, lai mēs varētu cīnīties pret visu šo diskrimināciju. Tātad mums ir nepieciešams cīnīties pret tiem, kas, tiem, kas vēlas diskriminēt cilvēkus. Uh, Viens no veidiem, kā mēs to varam panākt, ir horizontālā pret eh, diskriminācijas direktīva. Skaidrs, ka ar šo direktīvu mēs neatrisināsim pilnīgi visas netaisnības. Nebūs tā, ka ar vienu rokas mājienu pilnīgi viss tiks atrisināts, taču tas būs pareizs solis pareizā virzienā. Laikā, kad daudz iet nepareizā virzienā, mēs eh, varam paturēt to visu acu priekšā, tad mums ir jāmaina virziens. Paldies! Frau Laura Ferrara. Paldies, eh, Laura Ferrara. Paldies, priekšsēdētāji. Nediskriminēšanas princips ir daļa no